Godājumie kolēģi, dāmas un kungi, godājumie Sakarava balvas laureāti, mūsu sinīgā sēde ir atvērta. Šodien mums ir ļoti īpaša diena. 2011. gads tiks ierakstīts vēsturē, kā gads, kad notika Arābu pavasara notikumi. Un milzīgu prieku es paziņojam, ka šogad Zakaro balvas piešķiršanu 2015. gadā tieši par, pie, par arā pavasara notikumiem mēs piešķiram pieciem ļoti drosmīgiem cilvēkiem. Un mēs piešķiram šo balvu Asmai Mahfusai no Eģiptes. Mr. Ahmed. Ahmedam Al-Sanusi no Lībijas. Mrs. Razan. Razanai Sautunehai no Sīrijas. Mr. Al Ali Fercetam no Sīrijas, kā arī Mohamedam Bozīzi no Tunisijas, kam balva tiek piešķirta pēc nāves. Dārgie draugi, cilvēktiesības ir universāls lielums. Mēs ļoti augsti visi vērtējam gan cilvēcisko cieņu, gan arī tiesības uz brīvu izteikšanos. Mēs um, arī ticam, ka ir jābūt uzticībai mūsu valdībām. Mums visiem pienākās atbildīgas valdības. Piešķirot Sakaro balvu pieciem arā pavasara aktīvistiem, Eiropas parlaments atzīst šo visu cilvēku pūliņus, kas cīnījās par cilvēcisko cieņu, aizstāvot cilvēku tiesības un kas cīnījās arī par politiskām pārmaiņām Arābu valstīs. Atskatoties atpakaļ uz notikumiem šajā eh, gadā, sākot ar nu, Tunīsijas jasmīna revolūciju, mēs redzējām, kā tika gāsti daudzi diktatoriskie režīmi un arī notika brīvas vēlēšanas. Arī atzīmējot Tunisijas notikumus, mēs piešķiram mūsu Sakarava balvu bojā gājušiem Bozīzī Mohamedam eh, jaunietim, kas aizdedzinājās, kas bija ielu tirgotājs līdz tam. Eh, viņš mm, tātad eh, sadedzinājis sevi, protestējot pret mm, iestāžu rīcību, liedzot viņam baudīt cilvēktiesību pamatelements. Viņš bija pirmais, aiz viņa sekoja citi cilvēki ļoti daudzi e, cīņā par pamatiesībām, par cilvēcisko cieņu zaudēja savus dzīvības. Ļoti daudzās valstīs joprojām turpinās šī cīņa, arī šobrīd, piemēram, Sīrijā e, protestētāju prasības sastopas ar asaru gāzi, ar lodēm, tiek vērsti tanki pret cilvēkiem, cilvēki tiek spīdzināti. Uh, Un pēdējie dati par bojā gājušiem šajā valstī ir 5000, ieskaitot 300 bērnus šajā skaitā. Lai atcerētos Boazīzī kungu, kā arī visus pārējos, kas ir zaudējuši savas dzīves, cīnoties par pamatiesībām, par brīvību un par cieņu, lai atzīmētu visu to, es gribētu aicināt visus ieturēt klusumu brīdi. Vēsturiskie notikumi mums atgādina par mūsu atbildību, ieskaitot eh, to, ka ir nepieciešams sniegt atbalstu jaunām pilsoniskām sabiedrībām, kas, ir, kas attīstās, kas ir eh, ļoti dzīves. Un šeit mūsu balvu laureātu vidū ir divas sievietes, kas pārstāv jauniešus - Asmu Mahvusu un Razana Zaituneha eh, no Sīrijas, ja pēdējā pirmā no Ēģiptes. Um, viņas ir pelnījušas mūsu atbalstu, kā arī ir pelnījušas gaišāks izredz uz nākotni. E, šo cilvēku nominēšana uz šo balvu atzīmē arī to, ka sievietēm ir bijuši izšķirīga loma arā pavasara notikumos, un es gribētu apsveikt šo sieviešu drosmi un iesaistīšanos. Es ļoti ceru, ka drosme un iesaistīšanās ir zīme arī, kas liecina par to, ka būs politiskās izmaiņas, kas nesīs arī uzlabošanos cilvēktiesību jomā šajā reģionā. Un šodien mēs sveicam mūsu parlamentā e, šo jauno sievieti, Asmu Mahfusu, kas mobilizēja kopā ar citiem cilvēkiem eģiptieši doties uz Tahrīra laukumu un cīnīties par savām tiesībām. Viņi ir lielisks piemērs tam, kā viens cilvēks var izraisīt pārmaiņas, ja cilvēks ir iedvesmots, ja ir Um, dziļa pārliecība, ja ir ticība cilvēku pamatiesībām, tad neraugoties uz visiem riskiem, kā arī uz iebaidīšanu no dažādu iestāžu puses, ir iespējams iet uh, cīņā. Mahvus kundze, es aicinātu jums, uh, jūs nāk šeit priekšā un uzrunāt parlamentu. أشكر السيد الرئيس وأشكركم جميعا على استضافتي Es gribētu pateikties parlamenta priekšsēdētājiem un arī gribētu pateikties pilnīgi visiem, kas uzņēma mani šajā parlamentā, jo šādā veidā mēs atceramies arāba pavasara notikumus. Līdz ar to mēs esam sākuši jaunu attīstību fāzi starp arābu pasauli un Eiropu. Mēs cīnīsimies par savstarpējo sapratni. Mēs ignorēsim eh, vecos stereotipus, kur arābu valstu pārstāvji bija stigmatizēti. Eh, mēs pastāstīsim par mūsu tikšanos arābu pasaulē. Mēs esam lepni par arābu tautu tautu. Tagad mēs lepojamies ar to, ka arabi cilvēki domā par um, cilvēku tiesībām, par cilvēcisko cieņu, uh, un šī balva ir tā, kas atzīmē mūsu domu pareizību, mūsu relacionārās idejas. Uh, Arī Eģipte, manā valstī, ļoti daudz jaunieši cīnījās uh, un zaudēja savus brīvības, arī savu dzīvību par idejām. Eģiptes revolūcija ļāva gāzt esošo režīmu, neraugoties uz dažu lielo valstu nevēlēšanos mūs atbalstīt. Tagad mēs te stāvam un mēs runājam par to, ka ir nepieciešams mainīt šos režīmus. Mēs nevaram pieņemt tādus režīmus, kas ierobežo cilvēku tiesību izpausmes. Mēs eh, gribētu uzteikt visus šos eģiptiešus, kas piedalījās mūsu cīņā, kas um, veda savu cīņu mierīgā pacifistiskā kārtā. Cīnoties pret eh, Mubaraka režīmu, Mubaraka režīms nebija pelnījis nekādu atbalstu bija militārā padome ar militāriem līdzekļiem nav iespējams iegūt uzvaru cīņā, jo mums ir daudz jaunieši, kas cīnās par savām idejām, kas grib pieredzēt arī pilsoniskās sabiedrības renesansi. Un es ceru, ka katram, katram cilvēkam būs iespēja baudīt normālu dzīvi kur būtu cilvēktiesības. Mēs zinām, ka režīma laikā daudz cilvēku tika mm, nogalināti. Ne tikai nogalināti, bet arī cilvēktiesību pārkāpumu gadījumi ir bijuši ļoti daudzi. Tagad eh, mēs eh, ar prieku konstatējam, ka ir iespēja konstruēt jaunu pasauli, tādu pasauli, uz kuru mēs esam visi cerējuši. Un rezultātā beigās es gribētu pateikt, eh, ka es esmu lepna par visiem tiem, kas cīnījās arābu pasaulē par mūsu idejām. Mēs neapstāsimies, mēs turpināsim šo ceļu, ceļu, kas ļaus mums realizēt mūsu sapni, sapni par pārmaiņam. Paldies! Thank you very much, madam. Paldies, kundze, uh, par šo ļoti iedvesmojušo runu. Tālāk um, nākamais arī jaunais laureāts, arī sieviete, Sakarau balvas laureāte, Razana Zaun. Zaituneha. E, šodien viņa nav kopā ar mums, jo viņa joprojām ir spiesta slēpties, bet joprojām arī tādā veidā viņa turpina kritizēt vadošo režīmu, kritizē. Un par to mēs gribētu viņai pateikties. Viņa ir nosūtījusi rakstisku vēstuli mums visiem. Šī vēstule ir vēstījums, pilns ar brīvības idejām un cerību, ka Sirijā būs demokrātiska un brīva vara. Šo sūtījumu visi kolēģi jūs esat saņēmuši šorīt no rīta. Bet. Uh, Mums ir vēl viens balvas laureāts, kas šodien ir pie mums. Mums ir tas gods šodien parlamentā redzēt arī Ahmedu Elsanusī kungu. Viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kas. Uh, arī cīnījās pret diktatoru un cīnījies ļoti ilgus gadus. Viņš ir samaksājis arī ļoti smagu cenu personīgi. Viņš ir pats, pats tāds ilgākais politieslodzītais Lībijā, e, kas cietumā ir pavadījis 31 gadu. Elsa Nusīkungs e, šobrīd strādā Nacionālajā pārejas padome un viņš ir eh, atbildīgs par eh, politieslodzīto jautājumu risināšanu. Un es viņam novēlu vai gribas tātad novēldējumi, ka tās ciešanas, ar kurām ir izgājis e, šis cilvēks, ka tas, e, šīs ciešanas tagad tiks vainagotas ar e, nacionālo izlīgumu. Zanusī kungam ir milzīgi liela pieredze, arī liela gudrība, un viņš, viņa ieguldījums būs ļoti neatsverams izlīguma panākšanā. Zanusī kungs, mēs arī aicinātu jūs šeit nākt tribīnē un teikt savu runu. Seidī, Raisa Parlamenta Urubī. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, godāmie parlamenta deputāti. Es gribētu sirsnīgi jums pateikties par jūsu nostāju, par jūsu izvēli jūs izvēlat tieši izvirzīt Saharau balvu vai mūs visus. Šajā balvā mēs saskatām milzīgas morāls vērtības. Tas e, norāda arī Eiropas parlamenta attieksmi pret Lībijas tautu. Lībijas eh, tauta atklāti priecājas par šīs balvas piešķiršanu un šādu izvēli. Eh, šī balva eh, mums pasniedz arī tādu papildus motivāciju mūsu cīņā. Mēs vēlamies būvēt eh, demokrātisku valsti, kas balstītu uz konstitūciju, uz cilvēku vienlīdzību. Mēs gribam eh, redzēt tādu valsts, kur arī sievietes var pilnībā baudīt visas savas tiesības, ieskaitot arī vēlēšanas tiesības, tiesības tikt ievēlētām, jo tieši sievietes eh, ir visvairāk cietušas un ir arī upurējušas daudz ko šajā cīņā. sievietes ir upurējuši savas dzīves, savu ģimenes locekļu bērnu dzīves, lai panāktu mūsu mērķus, eh, lai cīnītos pret totalitārā režīma gāšanu. 40 gadus mums ir bijusi situācija, ka cilvēciskās vērtības tika mīdītas, un tāpēc mēs esam priecīgi par revolucionārām izmaiņām. Mēs gribam atzīmēt arī jauniešus, kas ir zaudējuši dzīvību šajā cīņā. Dažkārt šī cīņa ir bijusi bez bruņojuma, vienīgais ierocis ir bijis pārliecība. Un tas viss ir noticis arī pateicoties starptautiskās sabiedrības atbalstam. Mēs esam jutuši arī Eiropas parlamenta atbalstu, un mēs esam pateicīgi par to. Mēs ceram mūsu valstī rekonstruēt, atjaunot, balstīt to uz tolerances principiem pat uh, ņemot vērā to situāciju, ka mums ir cilvēki, kas ir uh, ignorējuši cilvēktiesības, kas ir apdraudējuši mūsu dēlu, ģimenes uh, locekļu brīvību. Mēs esam, jūs esat redzējuši televīzijā visu to, kas noticis Lībijā, visas šīs briesmīgos noziegumus. Uh, Eh, un tāpēc mēs esam pateicīgi par visādu veidu eh, atbalstu gan ekonomisko, gan politisko, gan militāro mēs bijām cilvēki bez ieročiem, un mums bija mm, diktatori, kas gribēja pakļaut mūs, eh, bet mums ir vēlēšanās attīstīties brīvā veidā, un mēs gribētu uh, atzīmēt arī dažādu valstu motivāciju. Dažas valstis atbalstīja mūs ekonomiski, citas savādāk, bet katrā ziņā mēs uzskatām, ka uzvara ir cilvēku rokās. Mēs esam pateicīgi Eiropai par šo balvu, par mūsu darba un cīņas atzīšanu. Esam pateicīgi arī starptautiskajai sabiedrībai un vienlaicīgi mums ir jāatzīmē ka mūsu Eiropas kaimiņi bija pirmie, kas izrādīja atbalstu mūsu tautai, kas nebija bruņota, un pateicoties um, šim atbalstam mēs arī tikām galā ar šo režīmu, kas 40 um, gadus mūs valdīja, tad mēs esam veiksmīgi tikuši galā ar Kadāfī režīmu gāšanu. 31 gadu e, e, esmu bijis e, politieslodzītājs. Um, es esmu izgājis arī cauri spīdzināšanas procesam. Bet um, visi šie pavadītie gadi cietumos un dažādās ciešanās, tās nav atņēmušas man cerību uz brīvību. Es vienmēr esmu cerējis uz jaunu dzīvi, roku rokā ar starptautisko kopienu, kopienu tā, ka mūsu valsts atrodas vienādā pozīcijā ar visām valstīm, lai mēs nebūtu, netiktu uzskatīti par teroristu valsti, bet um, lai mūsu cilvēki varētu dzīvot tāpat kā visi pārējie. Un mēs uh, ceram, ka šī Saharova balva mums ļaus virzīties tālāk uz priekšu kopā ar citām valstīm, un mēs rādīsim arī savu piemēru, kā vajadzētu cīnīties pret citām diktatūrām citās valstīs. Un mēs lūdzam, lai Dievs mūs atbalsta, lai palīdz mūsu mērķu sasniegšanā. Mums vēl ir garš ceļš ejams līdz visu mērķu sasniegšanai, bet pateicoties mūsu eh, pacietībai, mūsu uzcītībai, mēs esam jau sasnieguši e, savu pirmo mērķi, vēlēšanas un konstitūciju. Un liels paldies jums par atbalstu! Darbie kolēģi! Sahrava balva tiek piešķirta par domas brīvību, un domas brīvība var izpausties dažādi. Tā var izpausties gleznās, dažkārt glezna pasaka vairāk nekā tūkstošiem vārdu. To apliecina arī Alī Faceta zīmējumi. Ar savu radošo garu un veiksmi Viņš savās karikatūrās ir uh, pamanījies uh, virzīt uz priekšu domas brīvību Sīrijā un arī citā arābu pasaulē. Viņa politiskās karikatūras atspoguļo viņa ideālus. Alī Fārzats ir teicis piekauts no drošības spēku puses, un tas notika augustā. Viņam tika salauzts abas rokas. Bet viņš mums ir nosūtījis video vēstījumu tāpēc, ka pats nevarēja ierasties parlamentā. Un tagad es gribētu aicināt jūs noskatīties video vēstījumu no Fērzeta kunga lūdzu. مرحبا أيها الأصدقاء كنت بتمنى أكون معكم وأحضر هذا التكريم العظيم Es gribētu jūs sirsnīgi sveikt, dārgie draugi. Uh, Es ļoti labprāt būtu šobrīd kopā ar jums, lai saņemtu šo prestižo Saharovu balvu par domas brīvību, bet, diemžēl, dažādu apstākļu sakritības dēļ es eh, šodien nevarēju ierasties pie jums. Taču savās domās es pavisam noteikti esmu kopā ar jums, arī sirdies esmu kopā ar jums. Es gribētu izteikt savu visdziļāko pateicību par to, ka izraudzījāties mani kā laureātu šīs balvas saņemšanai. Lai gan es izjūtu ciešanas un redzu, ka Sīrijā notiek briesmīgas lietas, ar katru brīdi, kas paiet, upur skaits aizvien pieaug, un tas manī vieš milzīgu rūgtumu Ir daudz upuru, ir daudz eh, cietušo, daudz ievainoto. Un tas, eh, tas ir viss, ko mēs eh, redzam. Un mēs domājam, ka mēs varētu izteikt šo saukli, atkārtojot vēlreiz, ka brīvība ir kaut kas ārkārtīgi vērtīgs. Un es kādreiz uzdevu jautājumu kādam savam draugam. Vai tev nav bail būt ielās katru dienu, jo ir iespējams taču iet bojā kuru katru minūti? Mans draugs man teica, jā, protams, protams, es to apzinos, bet Allī mēs saprotam, ka brīvība ir ārkārtīgi svarīga, un es esmu gatavs mirt par šo ideju. Es Daudzus gadus gaidīju šos notikumus, un šodien es saprotu, ka visvairāk par visu ir jāciena savas tiesības un nu, tiesības uz dzīvību. Es gribētu pateikties pilnīgi visiem, kas sprieda par šīs e, balvas piešķiršanu. Es gribētu tīpaši pateikties cilvēktiesību komisiju komitejai, gribētu pateikties parlamenta priekšsēdētājam un visiem, visiem kas atbalstīja manu kandidatūru. Esmu tiešām dziļi pateicīgs jums visiem. handing over the Saharov certificates. Un tagad es nododu jums Saharov balvu certifikātus.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 Svinīgā sēde tiek pasludināta par slēgtu, un tūlīt pat atsāksim balsošanu. Voting will start immediately. Balsošana tūdaļ atsāksies.